Sociāldemokrāta un ALDE politiskās grupas ir uh, iesnieguši savus pieteikumus izmaiņām uh, komitejās un delegācijās. Tie man tagad, diemžēl, jums ir jāiesniedz, jo nākamais protokols būs pieejams tikai Strasbūrā. Tas nozīmē, ka es jums eh, varu informēt par šīm nominācijām tikai mutveidā. Parasti uh, Es teiktu, ka šīs nominācijas jūs atradīsiet eh, protokolā. Bet tagad man ir jāizstāsta, par ko īsti te ir runa. Karolīna Punzela, viņa darbosies Rūpniecības komitejā un uh, eh, AKK Eiropas Savienības parlamentārajās asamblējas delegācijā. Un Jens Nilsons aizstās Annu Hedu, reģionālās attīstības komitejā.